Good afternoon. Sveicināti vēlreiz. Dāmas un kungi, kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas, mēs turpināsim darbu šajā pēcpusdienas sēdē Lībe komitejā. Mūsu dienas kārtībā ir balsošana. Lūdzu, pats sameklējiet savas balsošanas kartītes. Visi gatavi. Gatavi. Paldies. Sākam. Mums ir vairāki balsojumi. Yes. Kopā trīs. Visdrīzāk otrais balsojums varētu būt visgarākais un sarežģītākais, bet sāksim ar pirmo, ar kur mēs apstiprinām koordinatoru ieteikumus. Koordinatoru sanāksme 24. aprīlī bija priekšlikums maija plenārsēdēji, lai iekļautu debatas par citēju nelikumīgām praksēm Bulgārijā, konkrēti par represijām un uzraudzību, kas īstenota attiecībās politiķiem, žurnālistiem, biznesmeņiem. Priekšsēdētā konference izlēma plenāru sēdē šos, šis debats neiekļaut bet to nosūtīt uz Lībe komitejai izskatīšanai. Šajā pašā dienā, 24. aprīlī, pēc balsojuma koordinatoru sanāksmē, vairākums no koordinatoriem ar 30 balsīm pār 26 pret izlēma iekļaut šo jautājumu Libe komitejas darba kārtībā. Debats par Bulgāriju, jas nelikumīgajām praksēm attiecībā uz eh, politiķiem, žurnālistiem, biznesmeņiem. Tautas partija lēmumu apstrīdēja un pieprasīja to likt uz balsojumu visā komitejā saskaņā ar 192. pantu no reglamentam. Vai jūs izpratāt jautājumu, Macie kundze? Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. Pay respect. There is a colleague Jūs lūdzu, cieniet kolēģi, kur izsakās. Priekšsēdētāji, tautas, es, tautas partija neapstrīdēja balsojumu, bet koordinatoru sanāksmē ir jābūt skaidram vairākumam. Tāpēc mēs ierosinājām balsot šodien, bet mēs neapstrīdam 24. balsojuma rezultātu 30, 26 tālāk pēc formas. Priekšsēdētāja konference lēma par to, vai būt vai nebūt debatēm šeit. Un nevis norādīja mums organizēt debatas, bet gribēja zināt, vai notiks debates. Un es gribēju pasvītrot šo formas jautājumu Mūsu grupa vēlas, lai Libe neuzņemas tiesas funkcijas, un šajā sakarā Eiropas komisija oficiāli darīja zinām, ka nevēlas izteikties par šo jautājumu, jo lieta tiek skatīta tiesā pirmkārt, otrkārt, Krim nevēlējās izteikties vienbalsīgi, un treškārt, kā jūs sacījāt, priekšsēdētāji, priekšsēdētāja konference arī nevēlējās izteikties. Mūsu grupa uzskata, ka formas pēc tik tiešām lieta tiek skatīta tiesā, un Bulgārijas tiesa pieņem lēmumu šajā sakarā un nevis Libe komiteja. Lūk, tas bija mans sakāmais kolēģiem Libe deputātiem, jo ja mēs sāksim uzklausīt Eh, visus jautājumus, kas tiek skatīti Eiropas, Eiropā tiesās, tad mums pietiks darāmā līdz eh, sasaukuma beigām. Mums nevajadzētu uzņemt ties, tiesas funkcijas, un tāpēc eh, tautas partija gribēja likt uz balsojumu. Paldies, Maciekums, turpina priekšsēdētājs, Libe komiteja nav tiesa, tā ir politiska struktūra kur var apspriest jebkuru politiski interesantu tematu visai Eiropai, ne tikai attiecīgai valstī, bet katrā ziņā šis jautājums tiek likts uz balsojumu. Jūs izpratāt, lietas būtību. Mums ir jālemj, vai mēs vēlamies iekļaut Libe komitejas darba kārtībā situāciju Bulgārijā, kuras tikko pieminēja, kā to ierosina priekšsēdētāja konference. Notika balsojums koordinatoru sanāksmē, bet saskaņā ar reglamentu vienai politiskai grupai ir tiesības iesniegt šo jautājumu visai komitejai, un tāpēc mēs to liksim uz balsojumu tagad. Tie, kuri ir pār šī punkta par represijām Bulgārijā iekļaušanu Lībe komitejas darba kārtībā balsos par, tie, kur pret to iebilst, balsos pret, vai visiem ir skaidrs. Balsojam. Sākam balsot. Open with electronic check. Yes, yeah, yeah, excuse me. A problem with electronic cards? Ir neskaidrības ar kartītēm tautas partijai plus pieci. Pat nemēģiniet. Tautas partijai šobrīd plus divi, sociāldemokrātiem plus viens, vai mēs varētu koriģēt skaitļus? Šķiet, ka tagad Viss ir kārtībā. Sākam balsot beidzot. Okay? EPP e plus one. Tautas partijai viens par daudz. Kurš tas ir? Beidzam balsot. 32 par 26 pret, gandrīz kā koordinatoru sanāksmē šķiet pieņemts. McAvey. McAvey Pāriem pie Makovejas ziņojuma. Tas ir priekšlikums parlamenta un padomas direktīvai par noziedzīgi iegūt līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā. Referente Monika Makovēja ziņoju ka 163. grozījums ir izņemts. Un varam ķerties pie balsošanas. Sākam balsot. Kompromisa grozījums 6 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 70. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 71. Atvainojos, saka priekšsādātājs, atkrīt 74. par. Pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 79 par. Pret atturas pieņemts. 80 par pret atturas noraidīts. 81 par pret atturas noraidīts. Any problem? No. Vai kāda problēma? Nē, 83 par pret atturas pieņemts. 84 par pret Rezultāts nav skaidrs. Pārbaudām. Numur 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens par daudz no tautas partijas, viens par daudz no sociāldemokrātiem. Vai jūs varētu pamazināt par vienu balsotājus? Kāds ir rezultāts? Beidzam balsot. 29 pār 24 pret. Pieņemts. 87 par. Pret atturas pieņemts. 90. par. Pret atturas noraidīts. 91 par. Pret atturas noraidīts. 92 par pret atturas noraidīts 95 par pret atturas pieņemts kompromisam 8 par pārbaudām 95. numur 95 atgriežamies atpakaļ, sākam balsot. Sākam balsot. 95. Balsojam. Beidzam balsot. Pārāk daudz tautīnieku. Divdesmit trīs par, trīsdesmit viens pret. Kompromiss numur astoņi par. Pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 9 par pret saturas pieņemts. Bija pieņemts. Eh? No, no problem with that. No. Eh? No. No. Let's let's see. Let's see. We go all the way to all the way to Nākošais ir grozījums numurs 109 par pret. Rezultāts nav skaidrs. Pārbaudām. Numurs 109. Balsojam. Sākam balsot, beidzam balsot. Četrpadsmit par, četrdesmit divi pret, noraidīts. Simtu vienpadsmit par, pret, atturas noraidīts. Numur 112 par pret apturas noraidīts. Numur 116, atvainojos 113, saka priekšsēdētājs par. Pretsaturas noraidīts. 116 par. Pret atturas pieņemts. 117 par. Pret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 124 par pretaturas noraidīts, 126 par pretaturas pieņemts, 127 par pretaturas pieņemts, 128 par pretaturas pieņemts, 22 par pretaturas pieņemts,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 pret apturas noraidīts 135 pretaturas noraidīts 136 vai jāpārbauda 135 pārbaudām. Numur 135. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partija viens par daudz. 30 pār 27 pret pieņemts. Numur 25 par pret atturas. Tāpat kā pirmīt, vajadzētu būt pieņemtam. 138. Nē, es saka priekšsēdētājs e, numur 26 par pretaturas pieņemts. 141 par pretaturas pieņemts. 142 par pretaturas noraidīts. 144 par pretaturas noraidīts. 143 par pretaturas pret atturas noraidīts. 145 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām bet labāk celiet rokas, citādi rezultāts nav skaidrs. 1, 4, 7, 147 pārbaudām, sākam balsot, beidzam balsot. Tautas partijai viens par daudz. 23 par 29 pret noraidīts. Simtu četrdesmit piektais bija noraidīts, simtu četrdesmit septītais par. Against? Pret? 147.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 pret atturas noraidīts 152 par, pret atturas noraidīts 153 par, pret atturas noraidīts 154 par, pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim 154, sākam balsot.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 Atvainojos, saka priekšsēdētājs 157 par pret atturas noraidīts. Tagad numur 29 par pret atturas pieņemts. 160 par pret atturas noraidīts. 159 par pret atturas noraidīts. 161 par pret pret atturas noraidīts, 163 izņemts, 164 par pret atturas pieņemts, 166 par pret atturas pieņemts, 167 par pret atturas pieņemts, 168 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 10 par pret atturas pieņemts. 172 par pret atturas pieņemts. 174 par atvainojiet. 173 saka priekšsēdētājs par pret atturas noraidīts. 174 tagad par pret pret atturas noraidīts, 175 par pret atturas pieņemts, 176 par pret atturas pieņemts. Apsvērumi. Grozījums viens par Pats Kurts kundze. Come back. Man ziņo, ka ir ieviesusies kļūda. Ir bija kļūda numerācijā. Tāpēc to mēs eh, labosim pirms galīgā balsojuma. Pāriesim pie apsvērumiem. Numur viens par pret atturas pieņemts.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 par pretaturas uh, pieņemts, 41 par pretaturas pieņemts, numur 2 par pretaturas pieņemts, numur 3 par pretaturas pieņemts. Kompromiss numur 4 par pretaturas pieņemts. 49 par pretaturas pieņemts, 50 par pretaturas pieņemts, 51 par pretaturas pieņemts, 52 par pretaturas pieņemts, 53 par pretaturas pieņemts, numur 5 par pretaturas pieņemts, 54 par pretaturas pieņemts,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 Pārbaudām 60. Numur 60 pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dažkārt ir grūti pamanīt pareizo dalījumu. Tagad 60, kurš tad mums bija? 61. par, pret, pieņemts, 62. pieņemts, 63. par, pret, atturas, pieņemts, 64. pieņemts, 65. pieņemts, 66 atturas noraidīt 67 pieņemts. Un tagad grozījums. 72 un 73 iet uz balsošanu kopā. 72 mēs pārlecām pāri, jo šie grozījumi pietrūka gatavojot listes un tagad 72, 73 tiek likt uz balsojumu kopā par. Pret apturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Pārbaudām elektroniski. Vispirms pār grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 par 7 pret, atturās 2, apsveicam Makovis kundzi. Un balsojums pār starpinstitūcijas sarunu sākšanu, ieskaitot eh, sarunu grupas sastāvu. Mandāts sarunām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 par 7 pret 3 saturas. Apsveicam Makovijas kundzi. Paldies! Just, just want... Tikai gribēju pateikties visiem kolēģiem, kuri palīdzēja sagatavot šo ziņojumu. Paldies! Un vēl viens balsojums. mazliet īpašs. Zinātniskā komiteja pamatiesība aģentūrai. Šorīt mēs uzklausījām direktoru. Now, we're voting candidate. Un tagad liste ar kandidātiem zinātniskajā komitejā un ik viens deputāts var balsot par maksimāli 11 locekļiem šajā zinātniskajā padomē. Darīsim sekojoši. Lasīšu visus 21 ekspertu vārdus par kuriem balsosim individuāli. Ik viens no jums var balsot maksimāli 11 reizes. Tie, kuri saskaņā ar atbalsta balsu skaitu tiks uzskaitīti, būs tie, kuri saņēmuši vislielāko balsu skaitu un vienpadsmit tie, kuri būs visvairāk balsu saņēmuši. Jūs varat nobalsot 11 reizes. Atgādinu, ka šī ir Pašreizējā zinātniskā komit padome ir amatā līdz 3. jūnijam. Un ir frā padomes noteikums, kurš norāda, ka šī struktūra, pamatiesība aģentūra, konsultējas ar Libe komiteju pirms tiek iecelti 11 locekļi jaunajā zinātniskajā padomē. Mēs iesniedzam sarakstu ar 21 kandidātu un saraksts ir jāpieņem saskaņā ar piedāvāto sistēmu. Šeit nav ne balsojuma pret, ne atturēšanās. Jūs vienkārši balsojat un 11 reizes pēc saviem ieskatiem. Ir specifisks balsojums, bet netik sarežģīts. Yes. Priekšsēdētāji, mums ir kāds minimums varat balsot, kā vēlaties. Balsojums notiek kā noteiktā kārtībā. Ievēlēti tiek viss, kam visvairāk balsu. Ja kādam saraksts tiks izveidots balstoties uz iegūto skaitu. Procedūra slepena, balsojam elektroniski un visu pārējo paveiks balsošanas iekārta. Varat balsot līdz 11 reizēm. Sākam ar sarakstu alfabētiskajā kārtībā. Pirmais sarakstā Rozmarija Birne. Okay.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 Balsojam. Beidzam balsot. Trešais. Hāns Encingers, Somers kundze. Man tomēr ir jautājums par balsošanu. Ja es nevēlos balsot pret kādu, vai man ir jābalso pret vai jāturās? Tāpēc, ka ja es nebalsoju, visas, visas eh, balsis lepenajā balsojumā eh, vairs nav spēkā, jo līdz ko es esmu nobalsojusi, eh, nē. Pret balsot nevar, bet tad vairs tas nav slepens balsojums. sì, sì, sì, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Yes, Frau Holmeier. Holmeier, skundze. Okay, let's go on, let's go on. Wenn Sie eine geheime Abstimmung. Priekšsēdētāji, ja jūs vēlaties slepenu balsojumu, tad nevar balsot tad, kad bal tiek balsots par, jo tad visi redzēs, kas ir kad ir balsots pret, jo ir pilnīgi bezjēdzīgi organizēt slepenu balsojumu, kur ik viens var redzēt, kas kā ir balsojis. Jo, ja es varu balsot tikai par, tad e, visi redzēs, kas ir balsojis par un kas ir nobalsojis. Tas nevar būt slepeni. No, just, just let me, I mean, we shouldn't, we shouldn't be interrupting because we are Notiek balsošana, bet gribu paskaidrot. Es jau sacīju iepriekš, balsojums ir ļoti specifisks un sistēma specifiska. Šī ir slepena elektroniska balsošana. Un tā tas ir viss sagatavots, lai neparādītu, kas balsoja par ko. Balsojumi pret nav, atturēšanās nav. Jūs varat nospiest balsošanas spogu maksimāli 11 reizes.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 tikai nospiežot pogu jūs kādu atbalstāt. Include, let's include, let's include the abstention choice. Iekļausim atturēšanās e, izvēli, jo to vienmēr var nospiest un neviens nezinās, vai jūs nospiedāt, kuras krāsas podziņu jūs nospiedāt vai jūs eh, atturējāties, vai jūs bijāt pret. Jūs varat pār nobalsot 11 reizes, vai spiest vidējo podziņu, kas nozīmētu atturēšanos. Un tad jūs varat balsot par vai atturēties, ko mašīna neieskaitīs. Darīsim tādā veidā. Turpinām Sāksim no sākuma. Rewind. Let's rewind. Ejam uz sākumu. Rozmarī Birne. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Olivier Deshiters. Balsojam. Beidzam balsot. Hans Sensingers. Balsojam. Beidzam balsot. Patriks Festī. Balsojam. Beidzam balsot. Jose Manuels Fresno. Balsojam. Nobalsojuši. Martins Gramatikovs. Balsojam. Gramatikovs balsojam nobalsojuši. Nākošais. Konstance Grēve. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Klaus Kristiāns Guļmans. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Kristīna Krūma. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Džozefs Marko, balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Johanna Niemi, balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Maikls Kornelius Soflahertīs. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Šeins Nijals O'Higgins. Balsojam. nobalsojuši. Nākošais. Žerārs Krīns. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Anna Marija Salinas de Friasa. Balsojam. nobalsojuši. Nākošais Dānijas Tašiš. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Hannes Streters. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Fransuāza Tūkensa. Balsojam. Nobalsojuši. Nākošais. Kristīne Van Bergena. Balsojam. Beidzam balsot. Nākošais. Romans Virusevskis. Balsojam. Nobalsojuši un beidzamais sarakstā. Džons Renčs. Balsojam. Nobalsojuši. Paldies! Just, just, just an announcement in case. Paziņojums katram gadījumam pirms mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Man jāatgādina, ka šajā brīdī Krim komitejā kas notiek telpā 4Q2. Daudzi Lībe deputāti ir locekļi arī Krim komitejā. Krim komitejā notiek starp parlamentāriešu tikšanās par Nacionālo parlamentu lomu un pieredzi cīņā pret organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu un korupciju. Debats notiek trīs sesijās - organizētā noziedzība, korupcija, naudas atmazgāšana, piedaloties referentam Jakolino. Sāksies bez desmit četros. Tas ir tūlīt. Un tagad pārējām pie darba kārtības punkta. Moving on, please, those leaving the room. Pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, tie, kur atstāja zāli, lūdzu dariet to klusu. Please, if I may have your attention for the following. Un lūdzu uzmanību nākošajam darba kārtības punktam, kas attiecas uz Okay. Moving on. Delegācijas jautājumos par Sīrijas bēgļiem Jordānijā 16. darba kārtības punkts. Lūdzu jūsu uzmanību. Please silence in the ranks. Okay. It's point number 16 concerning delegation. 16. darba kārtības punkts delegācija par Sīrijas bēgļiem Jordānijā. Delegācija notika šī gada 11. un 14. februārī. Un iepazīsimies ar delegācijas ziņojumu. Piedaloties komisijas un ANO pārstāvjiem priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji mūsu darbkārtībā. Šis punkts ir paredzēts 16.10. Ja būtu iespējams, mēs varētu dot iespēju ierasties referentiem un referentiem, kur vēl nav klāts. Eh, the, the who, who the... Domāju šeit tās personas, kuras piedalījās delegācijā. Minutes, because, because some, some... Izziņoju pārtraukumu 20 minūtes, jo šis punkts ir paredzēts 16.10. Un tāpēc sagaidīsim visus, kuriem jāpiedalās tā apspriešanā.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 Please, we may have your attention. Lūdzu, pievēršiet uzmanību. Sāksim. Kā es jau minēju, šis ir jautājums par delegāciju. kas bija pārbaudīt Sīrijas bēgļu situāciju Jordānijā. delegācija sastāvēja no četriem deputātiem. Sargent Pirkari kungs, Marinesko kungs un es pats kā delegācijas vadītājs. Es īsumā jums pastāstīšu, kāda mums iespaida tad ir apkopots rakstiskā ziņojumā, kas ir izdalīts. Tas ir jums priekšā ļoti aizkustinoša pieredze. Mēs pavadījām laiku, pārbaudot situāciju Sīrijas bēgļiem Jordānijā apciemojot Sātrī nometni. Tā bija vienreizēji pieredze. Jūs atceraties, krīze sākās 2011. gadā. 4 miljoni cilvēki ir 2 miljoni cilvēki ir pēc ANO augstā komisāru bēgļu jautājumos vairāk kā puse no Sīrijas bēgļi vai ir Jordānijā, Lībijā ir bērni un 40% ir jaunāki par 11 gadiem, tā kā mazi jauni bērni. 90% no Sīrijas bēgļiem ieradās 2011. gadā Jordānā. Tad, tad viņiem ļoti būtiski ceļās bēgļu skaits. Bēgļu skaits Jordānā tiek aplēsts ap 200 tūksto, 250 tūkstoši reģistrētas personas apciemojums Sātrī nometnē. Mums pagāja visa diena. Gandrīz simts tūkstoši cilvēki dzīvo nometnē, tādā vietā, kas vispār iepriekš neeksistēja. Dažus gadus atpakaļ tā tiek uzcelta 2012. gada jūlijā. Tas ir neiedomājami cilvēku blīvums, tur vairāk NVO, UNICEFs, bērnu fonds, vairāk, vairāk <clears throat> glābiet bērnus un vairāks cits NVO. Drošība ir būtiska nometnē, lielākās bažas ir uh, mazgadīgas laulības, arī demonstrācijas, akmens mētāšana. Bet bez šīs nometnes palielinās skaitas pilsētas bēgļiem, jo 80% no Sīrijas bēgļiem dzīvo pilsētvidē situācija ietekmē vietējo veselības aģentūras, visu vietējo dzīvi. Tas liek lielu spiedienu uz Jordāns spējām izpildīt visu šīs vajadzības. Mēs arī apciemojam reģistrācijas centrs, robežas tranzīta vietas, Mēs tikamies ar vairākiem augstiem ierēģiem un vēstniekiem, ieskaitot ārlietu ministri, plānošanas ministru un iekšlietu ministru. Ārlietu ministrs uzsvēra, kad Jordānā ir atvērto duru politika, jo neviens netika atgriezts aizsūtīts uz, atpakaļ uz Sīriju, daudz vairāk līdzekļu ir vajadzē, vajadzīgi, lai noturētu drošības, lai aizsargātu ģimenes un sievietes, un Jordānas budžets ne, nav pietiekoši. Tātad viņi uzsvēra, ka vajag lielāku sadarbību ar starptautisko starptautiskām organizācijām, un cik mēs uzsvērām, tad Eiropas sadarbību. Mēs tikāmies ar vairākām nevalstiskām organizācijām un izteicām mūsu secinājumus, izsakot mūsu bažas par humanitāro krīzi, pateicoties Jordāns ierēģiem un pateicamies starptautiskām iestādēm, kas palīdzēja, bet kad sapratām, ka Jordānai ir izsmelts līdzekļi un pamat vajadzības netiek izpildīts, un mēs lūdzam starptautiskajām iestādēm, un mēs lūdzam Jordānas iestādēm, lai paturēt atvērtās durvis, un slogu dalīšanos starp vairākām arābu valstīm ir obligāti vajadzība, vajadzīga, un mēs uzskatām, ka reģionālo aizsardzības programmu ir jāveido, lai būtu sadarbība tiem, kas atrodas uz vietas, ieskaitot NVO un koordināciju pie robežas. Mēs lūdzam, lai koncentrē spē, spēkus tur, kur viņi visvairāk ir vajadzīgi. Lūdzam, lai Jordāns iestādes nodrošina kārtību nometnēs un lai starptautiskas organizācijas var gūt pieeju pie robežām. Tas ir ziņojums, ko mēs esam uzrakstījuši, un pēc šīs apkopotās tad dosim vārdu jums izteikties ar organizācijām, kas ir pārstāvēts šeit. Es ieteiktu, kad pirmam došu vārdu ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos pārstāvu. Vai jūs gribat izteikties? Kokteļa kungs. Labdien, dāmas un kungi! Paldies par iespēju izteikties. Situācijas Sīrijā ne tikai runājot no humanitārā viedokļa, bet mums ir jāskatās, kā attīstīsies apstākļi un atbalstīt valsts reģionā, kas pa palīdz un uztur bēgļus, un līdz Jordānu, Libanonu apmēram 8000 bēgļi ierodās katru dienu. Es gribu uzsvērt, ka Turcija spēlē ļoti būtisku lomu un atbalstu Es domāju, ka ir svarīgi atcerēties, ka Turcija ir uzņēmusi kopš 2011. gada 400 tūkstoši bēgļus. Tātad 400 tūkstoši bēgļu. Tas ir ļoti grūti pateikt Turcijai, lūdzu paturiet atvērtu robežu, bet taisiet cietu robežu ar Grieķiju, Bulgāriju un Rumāniju Es gribētu runāt ar jums par kaut ko stuvāku mājām, mūsu bažas par Sīriju un Eiropu. Beidzot, likumdošana par transponēšanu un īstenošanu mums ir jāņem vērā, kāds ir situācija, kas attieksies uz šiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga starptautiska palīdzība. Mums ir jāņem, jāspēr konkrēti soļi, lai viņi saņemtu aizsardzību un to arī saņemt. Bēgļi, kas brauc uz Eiropu, nav daudz, apmēram 36, 36 tūkstoši cilvēku no kopš 2011. gada aprīļa. Tātad vai tas ir caur bēgļu konvencijas vai caur komplementārās aizsardzības, bet ir trūkumi šajā. Viņi neieļauj bēgļus no Sīrijas, un viņi iesāk bēgļu procedūras, un ir ļoti zems skaitlis, un ir aizkavēšanās vairākās valstīs pieeja Eiropas teritorijai, bēgļiem, tiem, kam ir vajadzības aizsardzībai, atceļot vīzes pienākums un ļaut ģimenes biedriem sasniegt drošību. Citi šķēršļi, ko piedzīvo bēgļi, šī gadījumā Sīrijas bēgļi, ir īstenošana ar bēgļu akī ir, kur notiek īstenošana tādā vietā, kur neaizsargā humanitārās vajadzības. Kur mēs esam kļūdījušies, piemēram, kad Sīrijas bēgļi atpazīt vienā valdībā, valstī nevar apvienot ar ģimenes locekļiem citā valstī, jo ir formalitātes, kas nav, netiek izpildīts vai mēs varam meklēt risinājums tikai ar stingru ieviešanu akī normām, vai mēs runājam par šo jautājumiem un to realizējam. At, mūsu atbildi skaidri, un mēs ceram, ka jūsu valst, dalībvalsts bēgļas iestādes pieņems Sīrijas bēgļus, kur tas ir vajadzīgs. Ir jābūt pieņemam pamatiesības visās dalībvalstīs, kaut ko, ko mēs pašreiz nepiedzīvojam. Mēs uzskatām, ka vajadzētu nebūt sistemātiski aizturēti un kur tas ir iespējams, lai izvairīties no tā. Bēgļu prasības dalībvalstīs būs bēgļi, kas ir bēguši no var, vardarbības. Un, lai ģimenes būtu apvienots, ir sevišķi tādi maznodrošinātie cilvēki, kas ir Sīrijas reģionā, un lai viņi atrastu aizsardzību, pārvācoties uz Eiropu. Saistībā ar šo beidzamo punktu, tad uh, ANO augstais komisārs ir augsts novērtējis Vācijas iniciatīvu uzņemt 5000 jaunus bēgļus. Mēs esam identificējuši tos bēgļus, kam ir vajadzība nopietna aizsardzība, un mēs arī atbalstam tās dalībvalsts, kas ir gatavi pieņemt bēgļus. Tās valsts ir Zviedrija, Dānija un Šveice. Mēs arī vis nepārtraukt pārbaudam, pārskatam situāciju, kur papildus vajadzētu pieņemt bēgļus, un mēs ceram, ka Eiropas Savienības dalība valsts varētu arī dot līdzekļus, tas ir obligāti, lai būtu solidaritāte starp Jordānu, Lībanonu un Turciju un citas valstis, kas ir aizsargājuši bēgļus, kas bija spiesti bēgt no Sīrijas. Paldies par jūsu uzmanību. Tagad došu vārdu Mr. Francois kungam, Gibbons kungam no IOM Briselē. Paldies! Es vienkārši gribu pasāstīt par aktivitātēm Jordānā, mums ir transporta palīdzība Sīrijas bēgļiem un tranzīt, no tranzīta vietām uz bēgļu nometnēm. Mums ir 1500 bēgļi katru dienu, un tas ir pārsvarā naktī, kad viņi krusto robežu, un tad mēs viņus transportējam uz nometni, un tad arī pārceļam viņu uz Emirātu sarkano no krustu nometni. Tas ir arī kopējās apkārtējās pilsētiņās. Mums ir arī medicīnas ārsti, kas vakcinē pret masalām un sting. Paliumielīt. Un mēs arī palīdzam ar veselības problēmām nometnēs. Mēs esam ļoti uztraukšies par vardarbību un pasliktinošās situāciju drošības jomā nometnē, un mēs esam redzējuši ar vien vairāk problēmas ar prostitūciju, seksuālo vardarbību nometnē, jo milzīgais sloks ar bēgļu skaitu, kas ir Jordānā. Tas ir viss. Paldies! Paldies no Eiropas komisijas! Antoine Lemason kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies par ziņojumu un par prezentāciju, ko jūs nu pat pastāstījāt. Jā, salīdzina cipurs, ciparus bēgļu skaitam, kas ir doti ziņojumā 250 tūkstoši reģistrēts personas jūsu vizītes laikā, tad pēc trīs mēnešiem, tad tas cipars ir 450 tūkstoši. Tad ir pasliktinājusies bēgļu situācija, tas ir Sīrijas valstī un arī kaimiņu valstīs. Pašreiz ir 1,4 miljoni reģistrēti bēgļi, vai tie, kas tūlīt būs reģistrēti, vai nu no Sīrijā, vai kaimiņu valstīs. Šogad sākumā tas cipars bija tikai 850 tūkstoši. Es neiedziļināšos detaļās par situāciju Sīrijā, bet no komisijas viedokļa mēs uzskatām, ka Sīrijas konflikts ir gājis tālāk par humano iespēju, un viss reģions pašlaik ir bīstamā situācijā, jo ir divas valsts, kas ir finanšu maz svarīgs, tas ir Lib Libanon un Jordona. Tātad mūsu darbību līdz šim mēs mēģinam būt eksp eko eksperti reģionā, ir Amānā, Beirūtā un Ankarā. Mums bija pārstāvji Damaskā, bet To mums bija jāizvāc, jo drošības situācija nebija stabila, bet to varētu ātri atjaunot, ja to vajag. Mums ir arī augsts līmeņi apciemojumi, jo mūsu komisāri bijusi Turcijā un arī Jordānā un Libanonā, un viņa atgriezīsies Jordānā, Libanonā šīs nedēļas beigās. Viņa apciemos Zātrī nometni, viņa mēģinās tikt pie robežas, ja drošība, ja atļaus, un viņa arī grib tikties ar premjerministriem, abiem premjerministriem, un arī ministri, kas ir atbildīgi par bēgļu lietām šajās valstīs. Mūsu arī atbalsts ir finansiāls caur apvienoto nāciju organizācijām un sarkano krosta organizācijām, un mēs gribam atgādināt, kad Eiropas Savienība ir lielākais donors krīzes jautājumā, kopējais līdzekļu ziedojums ir gandrīz 473 miljonu eiro 200, pārpa 200 miljonu no komisijas un gandrīz 273 miljonu no dalību valstīm. Pus no šīs humanitārā palīdzība iet cilvēkiem Sīrijā, viena ceturdaļa Libina, Libanonā un ceturdaļa Jordānā. Uh, Mūsu prioritāts ir šajās trīs valstīs. Mēs uzskatām, ka Irāka un Turcija, viņiem ir iespējas palīdzēt. Ko mēs mēģinam panākt, ir palielināt šo summas, jo komisārs paziņos par papildus līdzekļiem savā ceļojumā, tur aptuveni 65 miljonu eiro šīm trīs valstīm - Sīrijai, Libanonai un Jordānai, un zinot mūsu ierobežotos līdzekļi, kas mums ir, un citām krīzēm pasaulē, pasaulē tad mēs cenšamies uzlabot koordināciju, un mēs arī humanitāro palīdzību tā līdzīgi kā jūs to darījāt, un lūdzam, lai Jordāna un Libanona uzsver, uztur atvērtos, atvērtās robežas, bet politiskos un finansiālos lietās ir jādara vairāk, kas ir izdarīts līdz šim nav pietiekoši, un mēs pārunājam ar citām komisijas iestādēm, lai domāt, kā varētu pilnu visaptvarošu paketu krīzēm. Un pēdējais vēl runātājs, pirms dodam vārdu deputātiem. Delegācijas pārstāvjus pēc tam uzklausīsim, bet tagad vārds Matijas Öl no komisijas lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Gribētu pateikties parlamentam un Lībe komitejai par to, ka uzaicinājāt mani šodien šeit un ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par šo jautājumu. Komisija ir lielas bažas par politisko drošību un arī humanitāro situāciju Sīrijā un bēgļu plūsmām šajā reģionā. Ziņojumā ir labi ilustrēts, cik ļoti šausmīgi ir šī situācija. Esam izpētījuši jūsu ziņojumu un pozitīvi vērtējam misijas atklājumus, konstatējumus, un varam izteikt arī atbalstu jūsu piedāvātajām rekomendācijām. Tomēr gribētu aicināt deputātus pievērst uzmanību tam, ka vairākas rekomendācijas jau ir īstenotas praksē, un gribētu jums divas lietas teikt. Pirmkārt, par uh, reālajām darbībām uz vietas un arī par Sīrijas patvērumu meklētājiem un bēgļiem Eiropas Savienībā. Gribētu uzsvert, ka Eiropas Savienībai ir ļoti skaidra reakcija uz vietas gan Sīrijā, gan arī kaimiņu valstīs. Pirmkārt, mēs turpinām sniegt humanitāro palīdzību bēgļiem un pārvietotām personām gan šajā reģionā, gan, jā, arī, cik vien tālu tas ir iespējams, Sīrijā. Un šeit komisija ļoti cieši sadarbojas ar ANO aģentūrām un jo īpaši ar augsto komisāru bēgļu jautājumos. Pāriem pie piektās rekomendācijas, kas attiec uz to, ka arī tā turpmāk tiks sniegta palīdzība. Turpinās arī bēgļu plūsmas un Eiropas Savienība turpina sniegt uh, humanitāro palīdzību, gan arī pamat aizsardzību gan Sīrijas iedzīvotājiem, kas vēl aizvien ir Sīrijā, gan arī bēgļiem otrkārt, kas ir devušies prom no Sīrijas un ir uh, šobrīd atrodas Jordānijā, Libānā, Turcijā un Irākā. Humanitārās palīdzības turpmāka sniegšana, mūsuprāt, ir uh, primārā prioritāte, vissvarīgākā prioritāte, un mans kolēģis no DG Eco jau norādīja, ka mēs vēl aizvien esam vadošais uh, starptautiskais spēlētājs šajā jomā reģionā. Šajā kontekstā gribētu norādīt arī uz to, cik svarīga ir kaimiņu valstu loma. Tas, ka mm, robežas tiek atvērtas Sīrijas bēgļiem, ko esat minējuši arī sastajā rekomendācijā, jo īpaši Libāna, Jordānija, Turcija un Irāka. Šīs valstis ir ļoti devīgas bijušas pret bēgļiem, un arī komisija mēģina darīt visu, kas tās spēkos, lai stabilizētu situāciju šajās valstīs, lai bēgļu šīs plūsmas būtu aizsargātas. Priekšsēdētāji, jūs runājat arī par reģionālo aizsardzības programmu. Paralēli humanitārās palīdzības sniegšanai komisijas dienesti ciešā sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem strādā pie šādas programmas izveidas. RPP kopējais mērķis ir veicināt valstu kapacitāti Sīrijas kaimiņu valstīs, lai viņi labāk varētu tikt galā ar bēgļiem saistītiem jautājumiem, un šajā programmā visticamāk darbosies Irāka, Jordānija un Libāna, kāds ir minēts jūsu astotajā rekomendācijā. Šajā programmā ietvertās darbības atbilst 2005. komisijas paziņojumam par šādām RPP programmām, un tur ir ietverts aizsardzības komponents, kā arī darbības, kas nāk par labu bēgļiem. RPP šī programma sāks darboties 2013. gadā vēl aizvien. UNHCR pārstāvis jau minēja Turcijas lomu un to, ka šobrīd tiek salīdzinoša programma izveidot arī Turcijai, to dara DG Enlargement un citi komisijas dienesti sadarbojoties ar ANO aģentūru un citām aģentūrām. Turklāt vēlētos arī minēt, ka, un tas ir būtisks elements, ka mums ir piesardzīgi jāpieiet šiem jautājumiem. Varbūt nevajag daudz gaidīt par daudz, jo um, mums ir jāstrādā ar kaimiņu valstīm, un mēs nevaram gaidīt, ka kaimiņa valstis vienmēr var sekot mums atbalsta sniegšanā. Arī šis ir elements, kur nedrīkstam aizmirst. Nobeigumā par Sīrijas patvērumu meklētājiem un bēgļiem Eiropas Savienībā. Kostela kungs jau minēja, ka Līdz šim brīdim plūsmas ir bijušas uh, visai pieticīgas, aptuveni 32 tūkstoši personi, kas uh, norādīja, ka esot Sīrijas valsts piedarīgie, ir pieteikušies saņemt bēgļu statusu um, no 2011. gada aprīļa līdz 2012. gada beigām - 32 tūkstoši. Jaunākie dati, kas ir minēti par Eiropas Savienību, uh, ir um, 93% un ir vienprātības starp dalībvalstīm. Priekšsēdētājs lūdzu tomēr paturēt prātā arī laiku, jo mums vēl aizvien ir diskusijas. Pusminūte vēl saka runātājs. Šķiet, ka ir vispārēja vienprātība starp dalībvalstīm, ka Sīrija, Sīrijas uh, iedzīvotāji, kas atrodas Eiropas Savienībā, nebūtu jā, jānosūta atpakaļ uz Sīriju, neskatoties viņu juridisko statusu. Tomēr jāpiekrīt uh, ANO aģentūrai, ka dažās valstīs šis atzīšanas likme nav īsti augsta. Kiprā tie ir tikai, tas nav pat pilns proce, procents, un bieži vien nav šī ticamības elementa, ka persona ir no Sīrijas. EASO savukārt ir pavisam nesen martā un organizējuši vairākas sanāksmes ar dalībvalstīm, lai runātu šo atzīšanas uh, līmeni un rādītājus, lai nodrošinātu lielāku konverģenci. Un EASO kontekstā tika minēts arī tātad, ģimenes atpakaļ, atpakaļ apvienošanas jautājums, un arī Sīrijas valstsviedrīgajiem Eiropas Savienībā būtu jābūt iespēja tikt satikties ar ģimenēm, un aicinām šeit rīkoties ātri, lai šādiem humanitāriem mērķiem nodrošinātu vīzu izsniegšanu. Dalībvalsts, mēs pārunājām arī dalībvalstu praksi um, EASO organizētā sanāksmē martā. Atvainojos, ka varbūt izteicos tik ilgi, bet gribēju jums pilnu ainu. Priekšsēdētājs Pilkara kungs no delegācijas pārstāvs lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Priekšsēdētāji, paldies. Bija patiešām interesanti uzklausīt uh, sniegto informāciju, un jāsaka, arī pats dokuments ir patiešām interesants. Pavisam īsi. Manuprāt, šī vizīte mums parādīja, ka Jordānijas iedzīvotāji ļoti lieliski strādā, un kas attiecas uz atbalstu un palīdzības organizācijā, tajā skaitā arī uh, Uh, starptautiskā migrācijas organizācija, arī visas šīs iestādes ļoti labi strādā, ļoti labi sastrādājas savā starpā. Un, ja pastāv šāda veida sadarbība, tad arī veiksmīgāk ir iespējams sniegt atbalstu. Mēs um, kontaktējāmies arī ar bēgļiem un sapratām, ka viņu gal galvenais mērķis ir rast drošību, neatkarīgi no tā, vai šajā valstī vai ārpus valsts, un cik vien iespējams ātri atgriezties pēc tam. Bēgļi mums skaidroja, ka laiku pa laikam viņi patiešām atgriežas, pat ja viņi uzturas nometnē, viņi atgriežas, lai saprastu, kāda ir situācija, vai um, māja, teiksim, ir uzdarbojušies marodieri vai kādi citi kaitējumi nodarīti. Visa šī procesa secinājums, manuprāt, ir tāds, kas ir atzīmēts arī dokumentā. Mums jānodrošina, lai tiktu sniegts atbalsts lokālā līmenī. Tā ir jābūt prioritātei. Un atbalsts ir jāsniedz tādā veidā, lai cilvēkiem būtu iespēja pārvietoties, doties prom uh, no šīm apmetnēm un atgriezties mājās, Protams, ka atbalsts un palīdzība būs jāsniedz. Un mums ir īpaši jāuzsver šeit viena no rekomendācijām, kas attiec uz ro pierobežas reģioniem ar kaimiņu valstīm, uz šīm vietām, uz šiem reģioniem ir jāvirza atbalsts un palīdzība. Un vēl kāds komentārs. Mums ir jāpārliecinās, ka tiesiskums tiek atjaunots šajās nometnēs, cik ātri vien iespējams. Ja mēs domājam par tādām nometnēm, kuras izmēros līdzinās nelielai pilsētai vai lielākai pilsētai, nu saprotam, ka mm, šeit ir novērojama gan prostitūcija, izmantošana, eksploatācija, un mēs paši šo pieredzi, mēs, mēs redzējām situāciju, ap, apmeklējot nometnes. Un drošības nodrošināšana nometnēs ir neatņemama sastāvdaļa, runājot par situāciju kopumā. Mēs vērsāmies arī pie Jordānijas uh, policijas un lūdzām uh, būt klāt būt uz vietas nometnē šādi, šādā veidā profilaktiski stabilizējot situāciju. Manuprāt, tās ir tās divas prioritātes, uz kurām mums jākoncentrējas īstermiņā. Jaunas uh, novietnes, uh, mūsuprāt, uh, nebūtu laba ideja, es nedomāju, ka tās vajadzētu traktēt kā prioritāti. Mums ir jānodrošina primāri atbalsts pierobežas reģionos, arī kaimiņu valstīs, un tas ir tas atbalsts, kāds ir jāsniedz, jo tas ir vienīgais veids, kas a, nesīs rezultāts patiesībā. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Man bija iespēja pagājušā gada sākumā apmeklēt um, atsevišķas vietas un eh, tomēr nebija man laika izlasīt eh, jūsu ziņojumu, taču redzu, ka šeit tiek apstiprināta katastrofālā situācija humānā, humanitārā ziņā, ar kuru mēs saskaramies, un vienlaicīgi politisku nespēju no Eiropas Savienības puses sniegt atbildi saistībā ar pasargāšanu, aizsardzību, saistībā ar miljoniem bojāgājušo un civilizāciju, kas izzūd mūsu acu priekšā. Tik tiešām, uzklausot šodien ziņojumu, varētu domāt, ka Eiropas Savienība ir pirmais donors Un bieži mēs dzirdam, runājot par atbalstu NVO humanitārām organizācijām, piemēram, pārtiks palīdzību Sīrijas iekšienē. Es to teikšu vēlējumu izteiksmi, varbūt jūs to valē, varē. E, vai atstāstījumu izteiksmē pareizāk sakot, tā tiekot novirzīta un nosūtīta Bašā režīma interesēs. No otras puses tas pats attiektos uz medikamentiem, ka ir vajadzīgi tiem, kur cieši no hroniskām patoloģijām. Tik tiešām mēs esam pirmie donori, bet kaut vai šīs palīdzības sakarā, vai mēs darām visu, ko vajadzētu. Pirms trim dienām es biju Zviedrijā, kur pateicoties sīriešu kopienai Zviedrijā, tūkstošiem sīriju, sīriešu un ģimenes locekļu ir saņēmuši protekciju Zviedrijā. Un tāpat arī es gribu pieminēt nesen izskanējušo domu, ka vajadzētu paredzēt patvērumu tiesības, kas būtu elastīgāks, ņemot vērā necilvēcīgo um, pārkāpumu raksturu, kuru mēs nevaram ignorēt šodien. Es šeit nerunāju ne par politiskiem aspektiem, ne par ko citu, konkrēti ķīmisko ieroču lietojumu, Un mums vajadzētu tik tiešām sekot tam, kas notiek ar šo tautu. Paldies! Merci. Paldies, Grīsbeks kundze! Paldies visiem runātājiem! Vairāk neviens nav pieteicies, un mēs varam pateikties diskusijas dalībniekiem. visiem, kuri piedalījās eh, ziņām apspriešanā. Euh, tik tiešām tiek novirzīta pārtiks parīdz, palīdzība. Kas ir paredzēta iedzīvotājiem sabombotās pilsētās, un šī palīdzība no Eiropas tiekot novirzīta nesaukšu vārdā, kas to veids, mēs it kā visu to zinām, Bašara režīmam. Tas ir specifisks jautājums, varbūt UNHCR pārstāvis varētu uz to atbildēt, pirms mēs pāriem pie nākošā jautājuma. Paldies, priekšsēdētāji! Ap, ANO bēgļu organizācija neatbild par pārtiks sadalīšanu Sīrijā, bet mēs strādājam eh, ar daudzām valdības, nevaldības organizācijām, lai sniegtu palīdzību tur, kur tā ir nepieciešama. Teikt, ka nekāda palīdzība netiek nekur aizvirzīta no mērķa, Apgalvot to es nevaru. Strādāt Sīrijā nav viegli. Kopš marta sākumā, lai nokļūtu no Damaskas līdz Alepo, ir 32 kontrolposteņi, no kuriem astoņi valdības pusē, citi opozīcijas rokās un kad es saku opozīcijas, e, tie ir gan čečenu, gan afgāņu, gan citās rokās. Un pie, varam pieņemt, kā pa, e, palīdzība tiek novirzīta ne tur, kur vajag, bet atkārtoju, ka ir strādāt. Sīrijā. Šobrīd starp Damasku un Alepo ir ap 50 kontrolu posteņu. Dažkārt ir zonas, ko kontrolē opozīcija, ko kontrolē valdība uz vietas, tas nevienmēr ir skaidrs. Vienu dienu to kontrolē opozīcija, nākošajā dienā situācija var izrādīties atšķirīga. Masveida pārtikas palīdzības novirzīšana varbūt nav, bet tāda ir iespējama. Paldies, eh, tas būtu viss šobrīd. Attiecībā uz delega delegāciju Jordānijā. Un mēs pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Kas ir numur 17. mūsu darba kārtībā? Un tas ir pamatiesības stāvoklis Ungārijā tā saucamais ceturtais grozījums. Mēs strādāsim pie ziņojuma projekta, ko ir izstrādājis mūsu kolēģis Rui Tavareš. 2012. gada 12. februārī tika izstrādāta rezolūcija par politisko attīstību Ungārijā un ir izdots mandāts turpināt darbu pie šī jautājuma un skatīties, vai rekomendācijas ir tikušas īstenotas kādā veidā un uh, konstatētu šos atklājumus ziņojumā. Tavareša kungs jau ir izstrādājis un iepazīstinājis mūs ar pieciem darba dokumentiem par dažādiem jautājumiem, un šodien viņš mūs iepazīstinās ar savu ziņojumu projektu. Lūdzu, Tavareša kungs. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi. Lielas jums paldies. Kā jūs zināt, mēs jau ilgi un gari esam strādājuši pie darba dokumentiem. Esam izstrādājuši piecus dokumentus, četrus no tiem uh, ir parakstījušas politiskās grupas, kas izlēma izvirzīt ēnu referentus. Mēs arī devāmies uz Budapeštu faktu konstatēšanas misijā un visai plaši esam sazinājušies arī ar Ungārijas iestādēm, kā arī visiem um, Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā. Un, nu, esam nonākuši tādā darba fāzē, ka ir izveidots darba pamats, tīri empīrisks, un, nu, visas politiskās grupas ir piekritušas, ka Ungārijas valdība arī ir uh, nākus klajā ar um, saviem komentāriem, daļa no tiem ir iestrādāta un atspoguļota arī šajā dokumentā. Un sākotnēji saskaņā ar mūsu metodiku, ko es minēju, tātad caurskatāma, godīga un sadarbošanās garā, esam izstrādājuši ziņojumu projektu. Sākumā epigrafiks, kas ir nedaudz tāds neparasts parlamenta ziņojuma elements. Šeit grafikā ir izmantots uh, Sāksim ar epigrāfu, ko ir izmantojis uh, Ungārijas uh, dzēnieks, slavens dzēnieks, un mēģināšu arī uh, atkārtot. Hol jog izvan, which approximately means. Un tas aptuveni nozīmē, ka nav dzimtenes un nav mājas tādā vietā, kur tiesību nav. Un šis epigrāfs ir iestrādāts mūsu ziņojumā ne tikai tādēļ, ka mēs atzīstam ei, Ungārijas vēstures un kultūras lomu Eiropā, bet esam to iekļāvuši dokumentā, jo tas norāda uz jebkuru politisku vienību struktūru un sistēmu. Pēc idejas nav dzimtenes un jūs nejūtaties kā mājās vietā, kur jums nav tiesība vai jūs tiesības netiek ievērotas. Nu, un var arī no otras puses teikt, ka vietā, kur mēs nosakām un veidojam tiesības un izstrādājam struktūru, lai šīs tiesības tiktu ievērotas, mēs būvējam māju, tā teikt. Un, manuprāt, šeit jārunā par um, Eiropas Savienības centrālo lomu, veidojot um, šādu māju, kurā tiek ievērotas demokrātiskas tiesības un visu Eiropas pilsoņu tiesības visās dalībvalstīs. Ja paraugamies līgumā, tad pirmais un svarīgākais tur ir redzams otrajā pantā, Pirmais pants ir, um, pirmajā pantā noteikts, ka dalībvalsts vēlas iestāties savienībā, bet otrajā pantā ir norādīts, ka savienības pamati ir balstīti uz cilvēku uh, tiesību, cilvēku cieņas ievērošanu, demokrātiju, tais, uh, tiesiskumu, brīvības, cilvēktiesību ievērošanu, tajā skaitā arī um, minoritāšu tiesību ievērošanu. Šis pants ir jauns, tas ir tekstāk tikai kopš 2009. gada, Un tā kā tas ir radīts no jauna, manuprāt, tas um, iezīmē tādu svarīgu pāreju savienībai, jo sav Eiropas Savienība no vairāku demokrātiju savienības daudzskaitlī pārto par vienu demokrātiju, vienas demokrātijas savienību, kas ir demokrātisku vērtību savienība. Un šis līguma pants nav birokrātisks. Uh, izgudrojums no Briseles puses, kas ir uzspiest dalību valstīm. Nē, tieši pretēji. Tas bija variants, ko izvēlējās dalību valsts, ko dalību valsts kopā izstrādāja, visas dalību valsts piedalījās šajā procesā, un piedalījās arī Ungārija proaktīvā veidā. Un otrais daļa no otrā panta par minoritāšu tiesībām patiesībā ir tieši Ungārijas valdības priekšlikums. Tad šis teksts tika pieņemts, un tas uh, kalpo par pamatu arī dalībvalstīm, un Ungārija šeit minam kā pirmā valsts, jo Ungārija bija pirmā valsts, kas ratificēja Lisabons līgumu, un to starp arī otro pantu. Un tas nozīmē to, ka šīs vērtības ir kopīgas dalībvalstīm, ne tikai demokrātiskā sabiedrībā, bet arī sabiedrībā, kas grib ievērot visaugstākos demokrātisko vērtību standartus. Caurskatāmība, atvērtība un godīgums arī attiecībā uz minoritātēm un vienlīdzīgas tiesības un tam līdzīgi. Manuprāt, tās ir vērtības, kas ir ietverts arī 1989 gadā. Nu, manā valstī 74. ir tas zīmīgais gads, un tas nozīmē, ka dalība Eiropas Savienībā ir veids, kā Eiropas pilsoņiem nodrošināt, ka šīs tiesības tiks ievērotas, un nekad vairs mēs uh, nepametīsim nelaimē uh, mūsu Eiropas brāļus un māsas, jo ja vienas, vienas personas tiesības ir apdraudētas, tad jābažījās ir visiem un jāpalīdz ir visiem. Un arī Ungārijai šeit ir īpaša pieredze ar pārsteidzošiem uh, šīs um, taisnības piemēriem gan 1958. gadā, gan arī 89. Tad nu jājautā, cik nopietni ir jāuztver šis otrais pants. Manuprāt, parlamentam nav nekādu šaubu par to, ka šīs vērtības ir jāuztur ļoti nopietni, jo pirmkārt mums ir atbildība, tās ir Eiropas Savienības vērtības, kas tiešā veidā skar uh, un attiecas uz Eiropas Savienības iestādēm. Un trešajā pantā savukārt ir norādīts, ka Savienības pirmais mē, primārais mērķis ir ievērot otrajā pantā noteiktās, noteiktos pienākumus. Tas nozīmē, ka ne tikai pasīva šāda atbildība, bet mums ir pro, eh, proaktīvi jāveicina šo tiesību ievērošana. Un tie ir Eiropas Savienības pamatprincipi. Uh, Tādēļ ir jāizvērās no jebkādiem šķēršļiem šo tiesību ievērošanai, jo arī tas um, mazinātu uzticamības Eiropas Savienībai kā institūcijai. Un uztvert uh, šos uh, solījumus nopietni nozīmē aktīvi arī strādāt, un šajā gadījumā esam izmantojuši arī nopietnu metodiku, kas ļauj mums gan koriģēt, gan pielāgot, gan arī ieviest uh, grozījumus uh, Šis ziņojums ir visai garš dokuments. Manuprāt, ir uh, vērts lasīt to visu kopumā. Tas uh, atsevišķas daļas papildina vienu otru, tādēļ cik vien iespējams aicināt jūs iepazīsties ar visu dokumentu kopumā. Vienu norādu gan, ko gribētu teikt. Pirmajās dokumenta lapusēs, tur, kur tiek runāts par uh, Eiropas Savienības vērtību interpretāciju, uh, visai līdzīgi, līdzīgā veidā, kā es tikko to pārfrāzēju, ir atrodama arī fona informācija šim ziņojumam ar um, konstitucionālām un institucionālām pārmaiņām Ungārijā, kas ir tikušas veikts pēdējo dažu gadu laikā. Kā jūs noteikti zināsiet, um, pārmaiņu ir bijis daudz, mainīt konstitūcija, uh, um, pamatiesības ir tikušas mainītas, un pēc tam, kad tika pieņemts šis pamatiesību likums, tas jau četras reizes ir ticis grozīts, pēdējā reize uh, visai ievērojami ar šo ceturto grozījumu, tālāk ir um, vēl vairāk citi likumi, ko var pieņemt tikai ar divu trešdaļu vairākumu, ko esošajā Ungārijas parlamentā visai viegli sasniegt, bet, nu, nākotnē, iespējams, situācija būs citāda. Ir 26 dažādi uh, jautājumi vai tēmas, par ko saskaņā ar konstitūciju parlaments var lemt šādā veidā šiem kardināla, kardināliem likumiem, kur ir divu trešdaļu vairākums, un kopumā ir tikuši īstenoti jau 49 šāda veida likumi. Un ir ļoti daudz visādu citādu juridisku grozījumu, aptuveni 500 šajā um, īsajā laika posmā. Uh, Un tas pats attiec arī uz institucionālām pārmaiņām un tam līdzīgiem kandidātu izvirzīšanu un tā tālāk. Tālāk. Dokumentā ir vērtēts, ko tas nozīmē dažādās jomās. Gan konstitūcija, gan šie kardinālie likumi maina satvaru, ko var saukt par demokrātijas um, stūrakmeni. Um, gan, tiesības, gan tiesiskuma sistēma, šeit ir uh, skarta gan arī tiesu sistēma. Tik uh, skarta pilnvaru sadalījums, uh, masu mēdīji, mēdīju pilnvaras, iespējas, tiesības. Mē, arī mēs esam tikušies ar attiecīgo um, mediju atbildīgo iestādi, kurā nav vērojams plurālisms šobrīd, un tā divu gadu mandāta laikā ir strādājusi pie objektīviem datiem, pie mums būtisku jautājumu datu apkopošanas, lai saprastu, vai jaunajam uh, likumam ir um, bijušas sekas attiecībā uz žurnālistu tiesībām, uh, vai ir bijis spiediens novērojams uz žurnālistiem un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka šī mediju iestāde var izstrādāt un veikt šāda veida izvērtējumu, vai arī pasūtīt uh, šādu izvērtējumu veikšanu neatkarīgiem novērotājiem. Esam ņēmuši vērā arī valdības ieviestos uh, grozījumus pēc Venēcijas uh, komisijas priekšlikumiem. Mēs pozitīvi vērtējam šos grozījumus, un daži no šīm rekomendācijām īstenošana nav vēl gan uh, nonākusi tik tālu, cik to rekomendē komisija, bet citos gadījumos situācija ir pat vēl uh, pasliktinājusies, piemēram, valsts tiesas, um, tiesiskuma birojas. Mēs tikāmies Budapeštā ar šīs uh, iestādes pārstāvjiem, un tobrīd nebija vēl īsti skaidrs, vai izpildvaras uh, šāda nozīmēta iestāde, kam ir um, administratīvas pilnvaras pār tiesu iestādi, uh, vai šāda iestāde var novirzīt lietu tiesvedības gaitā no vienas tiesas uz citu. Un no ar ceturto grozījumu um, situācija ir pavirzījusies uz priekšu, bet ne tādā virzienā, kā to gaidīja parlaments. Mēs bijām cerējuši, ka nebūs iespējams šādas risinājums, bet tas ir iespējams, attiek, runājot konkrēti par zinām lietu kategorijām, kad uh, ir iespējams to nosūtīt un pārcelt no vienas tiesas uz citu. Pēc tam dokumentā pēc šīs pamata informācijas daļa no ziņojuma ir veltīta izvērtējumam. Daži no grozī, dažas no izmaiņām ir pozitīvi vērtējums priekšsēdētājs. Tavariš kungs, visu cieņu jums, protams, bet mums ir, mums bija, mums ir paredzēta 5.45 kopīga sanāksmes sēde ar AFKO komiteju. Viņi visi ieradīsies pie mums tad mēs noturēsim um, sanāksmi, kas veltīta ļoti svarīgam jautājumam par cilvēktiesību konvencijas parakstīšanu no Eiropas Savienības puses. Tādēļ es aicinātu jūs tomēr tā mēģināt rezumēt savu prezentāciju, lai varam pēc tam uzreiz dot vārdu kolēģiem. Un, nu, es saprotu arī tiem kolēģiem, kas gribēs izteikties, laika nebūs daudz, brīdni jūs jau laicīgi jo 5.45 tiešām ieradīsies daudzi viesi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka uz to norādāt. Nu, jā, protams, strādājuši esam ilgi un gari, tad nu arī šobrīd gribas tā plaši klāstīt, bet nu mēģināšu tikai neiespējams izteikties kodolīgi. Pagājušajā reizē, kad runājām par šo ziņojumu, es Lībe komiteja jautāju, uh, divkāršu jautājumu. Pirmkārt, kādā veidā un vai šīs izmaiņas ir bijušas sistēmiska rakstura, un otrkārt, vai tās pietuvinās vai attālinās no otrā panta noteiktajām vērtībām referents savā projektā ļoti skaidri atbild uz abiem jautājumiem. Jā, šīs izmaiņas ir bijušas sistēmiskas, es nedomāju, ka par to ir um, viedokļu atšķirības, jo Ungārijas valdība piekrīt, un šīs izmaiņas tikai ir um, Ungārijas uh, konstitucionāla un institucionāla satvera izmaiņu sekas. Otrakārt ir šāda vispārīga tendence novērojama, jo uh, Uh, Ungārijas um, valdībai un parlamentam bija ļoti daudzas uh, izvēles iespējas, un mēs, protams, varētu runāt par atsevišķiem pantiem vai punktiem, bet ir novērojama vispārējiem tendence, kas attālinās, nevis pietuvinās otrajā pantā aprakstītajām vērtībām. Un arī tas ir visai pats par sevi tāds ievērojams secinājums, un tas mums liek nonākt krustcelēs ja otrā panta vērtības mēs uztveram nopietni un ja saprotam, ka ir novērojamas uh, sistēmiskas pārmaiņas ar tendenci, kas attālinās no otrā panta vērtībām, un vēl jau vairāk tendence, kas ja netiks koriģēta laicīgi vai arī pie, pietiekamā veidā, tā mūs novedīs situācijā, ka pastāvēs reāls um, šo pamatiesību pārkāpuma risks. Nu, ja tā, tad um, ir kaut kas jādara gan uh, attiecīgajai dalībvalstī, gan arī Eiropas Savienības iestādēm. Mēs esam nākuši klajā ar rekomendācijām Ungārijas iestādēm saistībā ar jautājumiem, ko minēju. Gribēju tikai uz kādu lietu norādīt saistībā ar rekomendācijām. Tas ir vispārīgi rakstura rekomendācijas, un es nedomāju, ka Eiropas parlamentam ir vēlme redzēt, ka šīs izmaiņas tā ļoti detalizēti, mm, skaldot matus, tiek ieviestas. Nē, parlamentam svarīgi un ļoti svarīgi ir tas, lai zinātu, ka šīs izmaiņas ir atbilstošas līguma vērtībām un arī pamatiesību hartai. Bet mēs esam izstrādājuši rekomendācijas arī pašai Eiropas Savienībai. Uzskaitīšu četras no rekomendācijām, jo tās ir tās svarīgākās. Pirmkārt, rekomendācija Eiropas komisijai. Manuprāt, segmentētā pieeja, kas mums ir bijusi līdz šim, nav bijusi tā labākā, jo mēs runājam par vispārēju, vispārīgu tendenci, kas ir attiecīgi vispārīgi, vispārēji arī jārisina. Manuprāt, ja ir problēma saistībā ar otrajā pantā noteiktajām vērtībām, tad tas ir tas jautājums, pie kā jāstrādā gan attiecīgajai valstī, gan arī komisijai. Un komisijai mēs piedāvājam nākam klajā rekomendāciju, lai komisija nāk piedāvātu šādu darba kārtību saistībā ar brīdinājumu par otro pantu. Tas ir tas veids, kā komisijai jāstrādā, identificējot šādu veidu problēmas. Otrā rekomendācija. Manuprāt, nav vērts Eiropas Savienības iestādēm arī izmantot šādu sadalītu, segmentētu pieeju uh, attiecībās ar Ungārijas valdību. Es domāju, ka mums jāstrādā kopā, sadarbojoties um, visiem. Komisija no savas puses rūpējas par tādu ikdienas darbu sadarbībā ar Ungārijas valdību, bet arī parlamentā un padomē notiek um, pastāvīgs dialogs gan ar komisiju, gan arī Ungārijas valdību, ko varētu saukt par tādu kā otrā panta trialogu. Tās ir divas rekomendācijas par šo konkrēto gadījumu. Bet tā kā te mēs runājam ne tikai par Ungāriju, bet gan plašāk, te mēs runājam par to, ka ir jānodrošina secīgums Kopenhāgenes kritērijiem, kas jāievēro dalībvalstīm iestājoties Eiropas Savienībā. Tādēļ mēs piedāvājam noteikt, kaut vai neformālā kārtā sākumā, kaut kādu Kopenhāgenes mehānismu, tā teikt. Mums būs ne tātad ārpol, ārpus politikas esošā augsta līmeņa prestižā darba grupa. Tur varētu būt cilvēki vai no konstitucionālajām tiesām, bijušie tieslietu ministri, kas sekotu parlamenta darbam, padomei, komisijai, un tādējādi var rēģēt uz Ungārijas paustajām bažām, jo tika runāts par dubultiem standartiem no Ungārijas puses. Un pēdējā rekomendācija. Tā ir rekomendācija pašam parlamentam. Mums ir jāsasauc konference ar valstu parlamentiem, kopienu tiesu, pilsonisko sabiedrību un jārunā par otrā panta jautājumu un jādomā, kādā veidā garantēt, ka šīs vērtības tiek materializētas. gan par labu pilsoņiem, gan dalībvalstīm. Tavareškungs saka priekšsēdētājs, nu jau gandrīz pusstundu runājat, bet mums ir vairs tikai pusstunda atlikus. 12 deputāti grib izteikties, aicināt jūs tomēr likt punktu. Varbūt tomēr varat mums izpalīdzēt, pirms mums ir kopīgā sanāksme ar AFCO. Visa cieņa, bet domāju, jūs tas ir jūsu spēkos. Jā, pēdējais komentārs. 30 sekundes. Esmu arī domājis par šo kļūdainības e, elementu, jo demokrātijā, nu, ir tā, ka e, var pieļaut kļūdas gan cilvēki, gan politikā, un neviens jau nav nevainojams, un domāt tā, tā būtu tā lielākā vaina. Vainas var atrast arī šajā ziņojumā mūsu pieejā. Tādēļ raugos uz kolēģiem un gribētu uh, dzirdēt jūsu viedokļus. Mēs gribētu saņemt arī Ungārijas valdības komentārus par šo dokumentu. Tas ir ticis jau arī grozīts, jo demokrātijā principā ir jādomā par to, lai esošā procedūra pieļautu koriģējošus pasākumus. Un tā ir taisnība arī šajā gadījumā tīri saistībā ar šo jautājumu un ziņojumu saturu. Ar nepacietību gaidu uz, uzklausīt pārējie deputāti komentārus. Paldies! Atvainojos, ka runāju tik ilgi. Tavāris nav, nav, nav. Tagad ir saraksts 13 deputāti pieteikušies un pusstundu mūsu rīcībā, tāpēc lūdzu paturiet prātā, ka ir tikai pāris minūtes katram. Pirmkārt došu vārdu ēdu referentiem un lūdzu izsakieties īsi. Sāksim ar ēdu referentiem. Engelkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju pēdējais, kurš pieteicās un pirmais, kurš dabū runas laiku, tā kā sistēma darbojas. Sākumā Gribēju pateikties Rītā Vārešam par sagatavoto ziņojumu, kurš ir tās, kāds tas ir, un kurš atspoguļo gan to, kas ir uzkrāts un apkopots darba dokumentā, un kurā mēs paužam savus iespaidus. Tomēr domāju, ka mēs vairāk nekā vienreiz atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma, un daži jautājumi, dažas piezīmes no manas puses. Runājot par Ungārijā notiekošo šobrīd. Es gribu norādīt, ka tad, kad mēs esam nostājušies uz kritiskas līnijas, tad ir konstitucionāli juristi, kuri ir noteikuši, ka nav jāapšāba Ungārijā notiekošais un kā ar ļoti daudzām juridiskām lietām tās var interpretēt vienādi, otrādi, tāpēc vieni vinnē, citi zaudē tiesās un gribētu norādīt dažus punktus vispirms un pēc tam kolēģi varēs norādīt pozitīvākus punktus ziņojumā un viens no tiem man šķiet septisks Un tas attiecas uz ieteikumiem Ungārijas eh, lēmēji iestādēm. Lai Ungārijas konstitucionālā tiesē piešķirtu zināmas pilnvaras atribūtīs, un tā nekad nav noticis. Un nekad Eiropas parlaments vēl nav norādījis eh, kādai valstī, ka jūsu konstitucionālai tiesa ir jādarbojas tādā, tādā veidā. Un šobrīd mēs vēlamies uzai, izaicināt eh, vienu no dalību valstīm un skatīt to. Tā būtu viena no šādām deviācijām. Tālāk iekšējais stāsts par baznīcu atzīšanu. 300 baznīcas zaudējušas statusu. Es nezinu. 300 eh, baznīcas esot zaudējušas statusus. Es nespēju iedomāties šādas 300. Varbūt tās ir kādas grupas, kas sevi tā, tā, tā dēvē, bet tas var notikt arī citās valstīs. Lūk, manas trīs minūtes jau būs tūlīt pagājušas. Tālāk ir elementi, par kuriem es nesmu mierā, jo tie nozīmētu, ka mēs mēģinātu uzspiest kaut ko, kas mūsuprāt ir pareizs, bet ja mēs tā darām, tas ir jādara arī citur. Un tālāk parādās jautājums par to, kas ir saprātīgi un kas nav. Un, protams, es cerīgi raugos uz grozījumu procedūru. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, nākošais runātājs. Renāta Vēber, gribu pateikties Ruītā Varešam par paveikto darbu, tik tiešām ik viens dokuments tik sagatavots sadarbībā ar visām politiskajām grupām. Un varu piekrist referentam, kad viņš norāda un meklēs sistēmisku pieju izmaiņām Ungārijā, un šī pieeja ir pret nostādnē mūsu līguma otrajā pāntā. Domāju, ka tas fakts, ka mēs atlikām ziņojumu sagatavošanu un diskusiju, līdz šim laikam deva mums iespēju izsekot izmaiņām konstitūcijā, jo šis grozījums jau izslavēts, ir pieņemts tikai pirms dažiem mēnešiem, bet mēs runājam par grozījumu, tā it kā tas būtu grozījums. Nē, mēs runājam par e, nevis par vienu nelielu labojumu, bet par deviņām lapusēm. Un, ja atbildi ir jā, tad es redzu, ka tā ir sistēmiska pieeja. Uh, Eh, pret mūsu līgumu otro pantu. Un jautājums ir, vai mēs turpinam strādāt kā ierasts, vai mums atšķirīgi šai, eh, pieeja būs atšķirīga šajā gadījumā. Engelskungs sacīja, ka ko, specifiski ieteikumi valdībai no parlamenta puses nebūtu apsveicami. Kāds būtu jūs ieteikums? lūgt valdību darīt, lai beigās mūsu Eiropas Savienības vērtības tiktu ievērotas. Ja nav runa par šiem ieteikumiem, tad tas būtu kaut kas stingrāks, un es atsaucos šeit uh, uz septītā pantā procedūras sākšanu. Es domāju, ka mēs nevaram apgalvot, ka visi maldās redzot to, ka Venecijas komiteja, Eiropas padomu un atsevišķas valdības tik kritiski izturs tad, kā cīm redzot, kaut kas nedarbojas un ir jārisina. Jā, es arī uh, gaidu termiņus grozījumu iesniegšanai. Paldies, Vēržjā kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pievienojos iepriekšiem kolēģiem attiecībā uz sadarbību ar referentu. Temats nav viegls, un katru reizi mēs to redzam, skatot mūsu komitejā Un katru reizi ir mēģināts sagatavot dokumentu, kurā vislabākajā veidā būtu apvienoti viedokļi. E, Manā izpratnē nav runa par Ungārijas stigmatizēšanu, bet gribētu zināt, kāda uh, ir otrā panta vērtība izpratnē Eiropas Savienības acīs. Un tas jau kļūst simptomātiski. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit lietas uzkrājas, un Orbán kungs savā aizstāvības runā to ļoti labi izmanto. Eh, uz katru tematu paralēli tiek norādīta eh, kāda Eiropas Savienības valsts, kura tādā pat veidā nerespektē Eiropas Savienības vērtības. Un es domāju, ka jautājumi ir globālāki. Eiropas Savienība vai tā turas pie otrā panta vērtībām. Un es atgriežos pie savas goja e, provokācijas. Un man ir sapnis tāds, kā e, otrā panta vērtības, pamatiesība vērtības, lai tās tiktu tikpat labi aizsargātas kā ekonomiskās brīvības. Paldies! Morvai kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ungāriski. Un gribu uzdot jautājumu, vai nerodas dežavu sajūta reži, pēc režīma maiņas. Mūsu konstitucionāla tiesa izdarīja to pašu, ko šis ziņojums bija ļoti abstrakti jēdzieni, kas e, traucēja režīma nomaiņai. Savā laikā a mondatból jutottak el odáig. Runājot par tiesisku valsti, šis teikums tika interpretēts, ka nevar sankcionēt komunistiskā režīma ierēģus par pastrādātajiem noziegumiem, par nu, sazaktajiem līdzekļiem un tā tālāk. Un šobrīd šo, mēs izmantojam šo pašu, šos pašus iedzienus. Ir tiesa, ka šajās kopīgajās vērtībās Eiropai vajadzētu izprast, kāpēc mēs pieturamies pie tās vai citas vērtības un pie vienas vairāk nekā pie citas. Ekonomisko atšķirību samazināšana starp uh, valstīm, cīņa pret nabadzību, uh, un varētu izstrādāt atzinumus par multinacionālo uzņēmumu lomu Ungārijā. Ziņojumā pirmajā punktā, D apakšpunktā. Ņemot vērā to, ka jānodrošina iespējas saglabāt Eiropas vērtības, gribētu sacīt, kur tad ir šie vērtējumi, kas tiek pieminēti attiecībā uz vērtību ievērošanu dalībvalstīs. Tālāk, ceturtajā pantā. Eiropas Savienības līgumā. Eiropas Savienība respektē līgumā sacīto. Kā tas attiecas uz mums tālāk? nacionālie noteikumi, reģionālie, vietējie un tā tālāk. Tik tiešām vajadzētu redzēt, kas tad ir līgumā un vai tajā minētie panti visi tiek ievēroti. Un izvairīties no šādas rīcības, jo tik tiešām. A magyar nemzet sokkal öntudatosabb. Köszönöm szépen. Tiešām būtu jānodarbojas pie e, citiem jautājumiem. Un arī es, turpin priekšsēdētājs, izteikšos dzimtajā valodā, lai varētu runāt precīzi konkrēti. Pirmkārt, attiecībā uz referenta darbu gribu iz, uzteikt um, paveikto darbu. Šeit runājot par pamatiesībām, demokrātiju, par jautājumiem, kas tiek veltīti konstitūcijai, bet tāpēc, ka tie ir pamat principi, un Eiropas Savienība ir ne tikai demokrātiska valsts savienība, bet arī tā atspoguļo un aizsargā demokrātiskās vērtības. Un šīs demokrātiskās vērtības nav tikai procedūra un forma apkopojums. Formas un procedūras aizsargā būtiskās vērtības, kuru vidū minoritāšu dalība likumdošanas procesos, um, opozīcijas tiesības attiecībā pret eh, valdošo vairākumu arī ir demokrātijas identitāte. Nē, demokrātija nav tikai eh, vairāku valdību. Nevienā dalībvalstī tā nav, un tāpēc arī ne jau par šādu demokrātiju runāts Eiropas līgumos. Protams, demokrātija nozīmē valdības, valdošo vairākumu, bet ņemot vērā minoritāšu tiesības un individu tiesības. Un tāpēc arī eh, Kopenhāgenes dilemma atspoguļo šo paradoksu, kāpēc ir nepieciešama demokrātijas eh, Kopenhāgenes kritērija arī nozīmē šo demokrātijas eh, pārbaudi kandidātu valstīs. Un tas attiec uz ikvienu dalību valsti, eh, kurā izpaužas jebkāda pretestība pret apgalvojumu, ka tiek diskriminēta kāda valsts, šajā gadījumā Ungārija, eh, salīdzinājumā ar pārējām. Jo arī Ungārija netiek izmantota kā, e, kā pierādījumu uzkrāšanas veids un tiktu izcelta kādā veidā. Ungārija ir valsts, kas ir paveikusi savu darbu, iestājoties Eiropas Savienībā, un tā ir jāturpina strādāt šeit. Frutos pozitīvi. Paveiktais darbs ir noderīgs, tas ir devis savus augļus, un to mēs redzējām delegācijā, kur es vadīju Budapeštā, un mēs redzējām to no sadarbības ar lēmē iestādēm. Taču ir vesela rinda, kas eh, tika, tika skatīti, piemēram, tiesas jautājums, kas vieš bažas par tiesībām uz taisnīgu tiesu tālāk. Jautājums par iespējamu antisemītismu, kas vieš ļoti nopietnas bažas, un visbeidzot, Vēlēšanu jautājums, eh, tuvojoties 14. gada vēlēšanām, kas varētu ietekmēt vēlēšanu norisi, tā izskaitā eh, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un arī ņemot vērā darbu, ko ir paveikusi Venēcijas komisija, Eiropas komisija, mēs uzsākam uh, procesu uh, kur ir ļoti daudz veicamā. Un tagad es došu vārdu nākošajam runātājam, kas ir Timotejs Kirkops. Jūs arī esat ēnu referents šeit. Es runāju Antija Makintājas vārdā un es neiedziļināšos detaļās, jo būs iespēja mums turpināt no šī ziņojuma, bet ko es gribētu teikt jums priekšsēdētāju un citiem deputātiem šajā komitejā, kam ir politisks viedoklis par Ungāriju, šī komiteja jābūt ļoti uzmanīgai. Mums brīdināja, kad ir, bija runa par Bulgāriju, kad mēs nedrīkstam kļūt par izmeklēšanas komiteju izmeklējot lietas, kas notiek dalību valstīs. Un mums nevajadzētu būt arī vieta, kur varētu būt politiskās diskusijas par dalību valsts. Tā nav mūsu funkcija. Ja ir standarti dalību valstī, un nav šaubas, kad ir bažas šajā komitejā un arī citur par lietām, kas notiek Ungārijā, kā varbūt tā būtu jābūt, un arī citās dalībvalstīs, tad man liekas, ka mums ir jānodod šīs lietas komisijai, kas ir sargi, līgumu sargi. Un nevajadzētu nonākt tādā politiskā vidē, kur, kurā mēs pašlaik atrodamies. Es pārstāvu valsts, kam nav pat rakstīta konstitūcija, veids, kā attīstās dzīve un kā tas ir noticis vairākās valstīs, beidzamos 20, 30 gadus Eiropā, kad ir nomesta autoritārismu važas un ir no kustību uz priekšu vairākās valstīs, kā viņi pāriet no despot līdz demokrātijai. To mums visiem būtu jāsaprot, un es nonāku līdz šim jautājumam. Es no mana viedokļa, un es ceru, ka es pārstāvu arī McIntyre kundzes viedokli, un kas arī piedalījās ziņojumā un es ļoti apsveicu, kā viņš tika prezentēts, bet šai komitejai nedrīkst atļaut, lai viņi kļūst par izmeklētāju iestādi, kas ir jādara komisijai, lai komisija to dara mūsu vietā. Tas ir mans viedoklis, un es ceru, ka jūs ņemsiet to vērā. Bauer kundze. Paldies. Es atdošu atlikušo runas laiku Kingai Dālai. Paldies referentam par paveikto. Un var neņemt vērā Kopenhāgenes eh, kritērijus. Varētu tā domāt, kas notiek ar minoritāru šo tiesībām, kas notiek ar 60. punktu. Man ir jautājums, Vēnēcijas komisijas sagatavojot rekomendācijas. Vai to var izmantot. Ir jā, esot jāatjaunojot tiesiska valsts, vai jūs tiešām domājat, ka Ungārijā nepastāv eh, tiesiska valsts? Un tas, ko sacīja Kirkopkungs, mēs rīkojamies it kā būtu kompetences, bet nav pat uzklausīta otra puse procesā. Sākšu ar to, kad pēc ļoti gara un neparastas procedūras mēs skatāmies uz situāciju Ungārijā pēc gada, kad ir bijuši visādi neparasti risinājumi, neskatoties uz darba dokumentiem, pārunājiet Ungāriju, katru mēnesi mums ir tas iekļauts darba kārtībā, mums ir ļoti neparasts ziņojums. Mums ir ziņojums, kas ir 31 lapas pušs gars, kā es pat atceros, es nekad nedrīkstēju veidot ziņojumu, kas ir garāks par trijām lapspusēm, tas ir ļoti neparasta prakse. Es gribētu teikt, ka es neuzskatu, ka tas ir pieņemams, kad mēs skatāmies Ungārijas lietā par diviem jautājumiem konstitūcijā un divas iestādes atrada risinājums un kritizējam vai uzskatām, ka tās ir problemātisks, kad līdzīgs risinājumu atrodas arī citās dalībvalstīs un ne, tās nekad nav kritizētas. Kamēr tas nenotiek visām dalību valstīm, kur ir tādi paši risinājumi, tad es varu tikai teikt, ka tas ir pierādījums par dubultu standartiem. Un es arī uzskatu, ka ir problemātiski, ka jūs iekļaujāt šajā ziņojumā un kritizējiet risinājumus, kas eksistē jau kopš 1990. gadiem, kas nekad nav apstrīdēti, nekad nav kritizēti, un tagad jūs uzskatāt, ka viņi nav pieņemami. Un jūs runājat par tiesiskumu. Tie likumi ar divas trešdaļas vairākumu, tie nekad netika apstrīdēti, kamēr pieņēma šo divas trešdaļas vairākumu, un tagad pēkšņi mēs atrodam, ka viņi nav pieņemami. Es gribētu vēl teikt vairāk, kad lielākā daļa no šīm 31 labs pusēm ir pilna ar kļūdām, interpretācijām un nepareizām interpretācijām, un es pateikšu, kāpēc. Ja jūs uzskatīt nopietni jebkuru no atbildēm, ko valdība deva katram darba dokumentam, tad šī jautājuma neatgrieztos kā teikumi šeit, kas nav paties. Jūs izlietojot visāds citāts no konstitucionālās tiesas, bet tās tikai runā par to daļu no lēmumiem, kur pierāda, kad ir problēma, bet citi pieci lēmumi, kāpēc tas bija vajadzīgi, lai būtu ceturtais grozījums mūsu konstitūcijā, tie vispār netiek pieminēti. Tas ir ļoti interesanti, kā jūs varat izvilkt vienu daļu no lēmumu un nerunājot par pārējo daļu. Es domāju, tas ir maldinoši, un tas nav ar labu nodomu. Ko es varētu vēl pateikt? Jūs, ka jūs nevarat spēlēt tiesnešu lomu, jūs nevarat būt tiesa, un šis ziņojuma projekts izliekās kā apsūdzība tiesas procedūrā, jo nav iespēja otrai pusēji tiktu uzklausītai, nav iespējams, kad šī apsūdzības, ka varētu izlabot, jūs varat teikt, ko jūs vēlaties, un tad tas tiek uztvērt kā patiesība, kad tā nav patiesība. Ja jūs varētu priekšsēdētāji, mēs varam iziet cauri visiem pāntiem un norādīt, kuri pānti ir nepatiesi un kuri ir interpretāciju vai apsūdzību, jo es domāju, ka mēs nevaram neko runāt par taisnīgumu šajā rezolūcijā. Tālāk. Es, es saprotu, bet ļaujiet man pabeigt. Ejam pie rekomendācijām. Es uzskatu, ka šīs rekomendācijas kā jūs esat formulējuši, tas ir mul, mulsināšana, jūs esat sajaukuši lomas, jūs pārvariet kompetentās iestādes brīvi ievēlētam parlamentam ar pilnīgu tiesībām veidot likumdošanu, šis secinājums ir pilnīgi nepieņemams, un mēs visi uzskatām, un tas nav tikai, tā nav tikai es, es domāju, ka gandrīz visi, kas uzzinās par šiem rekomendācijām, ka tas ir ultimāts Ungārijai, un tas uzspiež, ja jūs dariet kādā citā dalībvalstī šajā savienībā, tad savienība sabrukt. Tā kā es uzskatu, ka šī metode un šīs rekomendācijas, kamēr jūs nedariet to pašu ar citām dalībvalstīm, tad tas ir pilnībā nepieņemams. Paldies, Vaidenhauser kungs. Paldies no Ungārijas kaimiņvalsts, no Austrijas. Ungārija tiešām mūs ir mīļākie kaimiņi, un mēs dalāmies kopējā vēsturē, pie 56. gads, un kad krita dzels aizskars, tas notika abās mūsu robežu pusēs, un mums ir liela simpātija Ungārijas pilsoņiem, un es dalos viņu mokās, skatoties, kā situācija attīstās. Man liekas, nav labs veids, kā beigt šīs debats. Austrija arī piedzīvoja sankcijas, kas bija nepareizas, neproporcionālas, nepareizas par vietējo situāciju, un mums bija grūti izkļūt no šī būra. Es saprotu psiholoģisko iespaidu šādām situācijām. Nav man laiks izteikt savu politisko viedokli, kas man, protams, ir, un ir daudz savādāks nekā tas, kas notiek Ungārijā, bet es domāju, ka Tavāreša kunga ziņojums ir svarīgs, jo viņš ir mēģinājis, to, protams, var grozīt. Tas, tas ir mēģinājums virzīties kā interpretēt faktus nevis tikai no juridiskā viedokļa, jo tā ir svarīga pieeja. Es tā tad apsveicu to, ko viņš mēģina panākt, un es uzskatu to, ka tā ir iespēja pāriet šīs nopietnās nopietnos sarežģījums, jo ir trauksmes darbkārtība. Un varbūt ir citas dalībvalsts, kur vajadzētu veikt šādas diskusijas. Tas nav tikai par Ungāriju. Tā kā es domāju, ka varbūt ir īstais laiks, lai padoma ņemt vārdu un ne tikai dalībvalstīm izteikties. E, Viss bēdīgākais šajā situācijā ir tas, kā šī kampaņa pret Ungāriju ir tāda, kas ietekmē mūsu ticību Eiropai. Ir um, divas lietas, kuras mani šokē. Runājot par faktu, ka neviens nav gatavs ticēt tam, ka Ungārija būtu uh, vienīgā valsts šādā situācijā. Bet, ja nu mēs gribam būt taisnīgi, tad skatīsim valsti pa valstī. Gribu vērst jūsu uzmanību uz vienu jautājumu. Mūsu valstī tiek teikts, ka, bet kā tad tas varēja būt, ka sociālistu valdības laikā četrus gadus notika lietas, kas ir pārkāpums ne tikai Eiropas vērtībām, bet kas pilnībā mīd kājām Eiropas vērtības. Es negribu par to runāt vēlreiz. Bet man ir bijis iespēja runāt par to, kā ir apspiesti manifesta demonstranti, kā ir citi pārkāpumi bijuši. Taču, kā tad pēkšņi tik jūtīgi mēs izturamies pret Eiropas vērtībām? Kāpēc? Eh, kāpēc? Eh, un es šeit runāju par pārbaudītām lietām. Ir Ungārijas slepenā dienesta direkt vadītājs ielaida Krievu aģentus valstī, lai tie redzētu, kāda ir situācija. Mēs esam NATO locekļi, tāpat kā Eiropas Savienības locekļi. Un ko tad sacīt tiem, kāpēc Eiropas parlaments nav sašutis par šiem faktiem? Piemēram, kad tika sisti demonstranti, sisti bērni, ka ir, kad ir notikuši nopietni pārkāpumi sociālistu valdības laikā, bet nekas netika darīts. Un Izskatās tas viss pēc difamācijas kampaņas. Tā varētu būt. Sogurkungs. Ungārijā. Tik tiešām Tur, kur ir tiesības, tur ir dzimtene. Ungārijā izskatās, ka dzimtenes vairs nav, jo tiesības tiek pārkāptas. Un attiecībā uz Venecijas un saci, komisijas sacīto un citu sacīto. Ja mēs būtu pievērsuši uzmanību Kopenhāgenes kritērijiem un Venecijas komisijas ieteikumiem, kā to darīja Slovākija, attiecībā uz valodu likumu. Tad Rumānijas par, par citiem notikumiem. Mēs runājam par reliģijas rakstura pārkāpumiem, par citiem, bet nav atrasts ļoti ne, neviens no, nav atrasts neviens no šiem reliģisko grupu pārstāvjiem. 300 reliģijas ir, ir piemēram, rāgānu reliģija arī varētu būt. Jā, tik Eiropā ir. E, reliģiskās e, tradīcijas. Vai jūs varētu runāt mikrofonā, lai tūki var dzirdēt, saka priekšsēdētājs, atvainojiet. Volt 30 percünk. 30 perc. És három civillel, akik a saját síralmaikat mondták el, másfél óránk volt a tervezetben. Ennyit a Magyarországot ki... Mēs runājam par iestādēm, kas var pusstundu runāt ar to kungu un var arī daudz ilgāk runāt. Tātad NVO dabūja lielāko daļu laiku šajā delegācijā, un tad maz laiks bija veltīts juridiskām iestādēm. Paldies, man arī ir deja vu sajūta, un ka mums ņēma pirksnospiedums Berluskonī valdībā šajā laikā, un mēs bijām vīlušies, ka mēs neko neatradām, un mēs Roma tikām izmantot politiski iemeslu dēļ, un lasot divus rindkops, runājot par pret Roma tradīcijām Ungārijā, es jūtos tāpat. Itālijā mēs neko neatradām. Itālijā antisemitisms un antiroma sajūts ir daudz mazāk sajūtams nekā trīs vai četri gadi atpakaļ, kad Ungārijā cilvēki tik slepkavoti, tāpēc, ka viņi bija Roma. Bet tiesneši izskat šo lietu, jo viņi nezina, cik slepenā policija piedalījās ar šī dokumenta apstrādi, sakot, kad anti-Roma un antisemitisks palielinās beidzamos divus vai trīs gadus. Ungārija strādīja padomē ar Viktoru Orbānu vadību un ar manu iecelšanu Eiropas parlamentā. Mēs esam grūti smagi strādājuši, lai pierādītu Eiropai, kad antisemitisms un anti-Roma izjūtas ir ir jācīnās pret šīm sajūmām. Ja Ungārijas valdība nebūtu likusi darba kārtībā 2011. gadā padomē, mums nebūtu ieroči, lai cīnīties pret antisemitismu un antiroma sajūtām. Tieši pretēji ir tieši Ungārijas valdība, bet tieši kā referent par Romas iekļaušanu kas būtu milzīgs solis, lai cīnīties ar anti-Roma sajūtām, tad Ungārija bija vislabākie rezultāti integrācijas stratēģijā. Tās otras divas valsts ir Zviedrija un, un, un Somija. Ungārijā mums ir simtiem tūkstoši cilvēki, kas gaida palīdzību lai saņemtu atbalstu no mēdījiem, lai būtu patiesā informācija, kas neatbalst, bet cīnās pret antisemitismu. Un tātad es uzskatu, ka jūsu ziņojums ir jābūt ļoti svarīgi, lai viņš būtu objektīvs. Jūs citējat, ka jūs to ievietojat, kad Ungārijas parlaments ir pieņēmis likumdošanu, lai cīnīties pret, bet jūs neteicāt, kāpēc Orbāns veids šādu soli, jo pirms Orbāna pūļi staigāja par ielām un teica, ka čigāni jūs mirsiet. Tāpat kā ceturtais grozījums runa par naidu kurinošu izrunas un arī ebreju kongresa kongresā, kas notika Budapeštā, tas kāpēc ir tāds, tāds viņš pastāstīja, kāds ir ekonomiskais sloks, kāpēc ir tāda problēmas, un jūs paši ziniet, kāds ir ekonomiskais nelīdzsvars. Es ļoti atvainojos, kad ir šī tā vienveidīga ziņojuma, un kas traucē Roma un ebreju problēmas, un tas vislielākās problēmas roda. Paldies, Indevelt kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atkārtojamies un atkārtojamies un atkārtojamies. Tas nekur neiet, un es piekrītu tiem gan kreisā pusē, gan labā pusē, kad mums nav loma būt tiesnes un piesēdētājs, zvērinātie, un es ieteiktu, kad mēs iesākt 7,1 pānta procedūru. Man ir vairāk apšaubu galvenais no Ungāra, bet arī no citiem kolēģiem, ka šis ir politiski motivēts vai sazvērestību un ka mums ir citi motīvi. Man ir pilnīgi apriebies pat valdība, Amerikas valdība ir rakstījusi Ungārijas valdību, bet kad ne, var, var vainot amerikāņus daudzās lietās, bet nevis, ka viņi politiski motivēti. Jo viņi nav parteiski un vai viņi nevar pārmest Eiropas komisijai vai uh, OECD, es to domāju, ka mums vajadzētu beigt runāt par sazvērestībām un skatīties uz lietu, vai fakti ir pareizi, varbūt jā, varbūt nē, bet jums ir iespēja iesniegt grozījums, tāpat kā jebkuram citam deputātam. Nerunājiet kā cietēji. Es esmu redzējis tavārišu ziņojumu, te ir pilnīga aina, es nevaru katru atsevišķo detaļu izvērtēt, Es nezinu, vai mēs to varam izdarīt šodien, bet es gribētu redzēt, lai rekomendācijas iet daudz tālāk un mēs sākt septīto pāntu procedūru un aiz, izņemt šo lietu no šīs komitejas un vēl beidzot. Runa par dubult standartiem, un es es to atkārtot teicu, jā, mēs esam ieviesuši dubult standarts, ja mums nav bijusi bijusi tāda debata, mums nav bijuši tāda procedūra, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāturpina tās pašas kļūdas, kas ir bijuši iepriekš. Eiropas Savienība attīstās. Eirozona. Mēs sakam, ka mēs esam pārāk strikti, mēs mainam savas metodas, mums arī vajadzētu mainīt metodas, kad ir par, runa par pamatiesībām. Vai nu mēs esam vērtības kopiena, vai mēs neesam. Un es uzskatu, ka ir nopietns risks, kad būs pārkāpumi pamatiesībām, un ja tad mums ir jārīkojās, un ja mēs negribam rīkoties, ja mums nav dūši rīkoties, tad mums vajadzētu beigt runāt par vērtībām. Tas nav par Ungāriju, tas ir iespēja Eiropai uzturēt savas vērtības. Un vēl vien beidzot, es gribētu, lai Eiropas Savienība nāk uz manu valsti, kritizē un iejaucās manā valstī, ja manu valsts pārkāp pamatiesības. Un jā, mana valsts pārkāp pamatiesības tieši bēgļu, bēgļu jautājumā. Nāciet uz Nīderlandi, jeb uz jebkur cita e- Eiropas Savienības valsts un pārbaudiet pamatvērtību pārkāpums. Es ļoti īsi izteikšos. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka šis ziņojums nav tikai par Ungāriju. Tas ir runa, kas varētu radīt risinājumu Kopenhēgenes dilēmai, bet mēs esam jau vairāk kārt par šo pārunājuši. Es gribētu varbūt izteikt dažus faktus, kas ir ļoti svarīgi ar baznīcas likumu. Problēma nav tā, ka tur cik tur 300 vai cik baznīcas aizliedza problēma ar baznīcas likumu, ka lēmums vai baznīca var darboties kā baznīca vai nevar, tas ir politisks jautājums, nav veids, kā pārsūdzēt šo lēmumu. Un ja parlamentam būtu minimālais prasība, kad baznīcas var nostādīt vai aizliegt Tas nav jautājums par cipariem. Ja ir jautājumi par pret anti-Roma jūtām, tas ir daudzās valstīs. <clears throat> Problēma ir tāda, ka Ungārijas valdība ir ultra labo, labo spānu pārstāvu, kas ir ļoti anti-Roma un antisemīti un problēma ir valdības loma šajā jautājumā. Ir ļoti žēl, bet grupas vēl iziet gājienos ielās, tas nav atļauts, bet sistemātiskās izmaiņas, kā te ir formulēts, mēs varam runāt par detaļām, un tā nav patiesība, kad nav konkrētas problēmas, ir daudz konkrētas problēmas, bet vislielākā problēma ir viskopiena. Tagad, Tavāreškungs, lai jums varētu rezumēt. Dārgie kolēģi, vienu dienu mēs nebūsim Eiropas parlamentā. Un, kad mēs atgriezīsimies savā ierastā dzīvē, ko mēs sagaidīsim no parlamenta par mūsu pamatvērtībām un pamatiesībām. Mēs gribēsim, kad būs kāds šeit, ko mēs esam ievēlējuši, jo šeit ir demokrātiski ievēlēts parlaments, kas nebūs nenoklusēs, ja viņš saskatīs vai viņa saskatīs problēmas. Un tas ir, ko es sagaidu, kad es aiziešu no Eiropas parlamenta, un tā, par to mums ir jādomā tagad, runājot par šādiem jautājumiem, jo mums ir mandāts no mūsu pilsoņiem, un mēs gribam nodrošināt pēc mūsu pienākumiem zem 3,1 panta, ka mēs veicināsim demokrātiskas vērtības, lai nodrošinātu to, kad mēs būsim ierīnas pilsoņi. Un Ja mēs nerīkojamies tādu, kāds mums ir pienākums rīkoties, tad nākotnes deputāti 2009. gada līdz 2014. gada Eiropas sasaukuma, Eiropas parlamenta sasaukums, viņi darīja neko. Un tātad mums ir arī tiesības nedarīt neko. Vai darīt neko ir iespējams? Ir daudz problēmas daudzās dalību valstīs, bet, kad, ar ko es baidos, ir, ja Eiropas parlamenta nebūs nopietni par pamattiesībām, ja mums ir otrais pāns, kas tika ieviests tikai 2009. gadā, kad mums būs daudz pamattiesību problēmas. Vai mēs vēlamies būt cit, tā kā citas iestādes vēstures, vēsturē, kas nepildīs savas funkcijas, vai mēs gribam būt, kad mums ir pamatiesību problēmas vienā ceturdaļā no savienības, vienā trešā daļā, pusē, tas var būt vienalga. Portugāla vai Somija, Nīderlanda vai Ungārija, katrā dalī, katram pilsonim ir tiesības uz radošu izpausmi, var mainīt režīmu valstī, bet ja jūs nemainīsiet režīmu, tad tas ir jābūt demokrātiskā veidā, lai būtu vairāk demokrātija, vairāk atvērtība, vairāk opozīcijas tiesības. Tas tādas parlamenta, kas atļauj vairāk korekcijas, nevis mazāk. Un tātad šajā parlamentā, šajā sasaukumā mēs izmantosim šīs procedūras, lai būtu daudzveidības veicot, veicot šo ziņojumu ko mēs veiksim šeit, būs komitejas viedoklis un tad būs parlaments viedoklis ar pielikumiem no tiem, kas ir kritizējuši un tie, kas ir atbalstījuši ziņojumu. Ja mēs identificējam, kad ir tendenci, kas attālinās mūs no otrā panta, tad mēs nedrīkstam klusēt un mēs nedrīkstam nerīkoties. Un ar šo es beigšu, bet mēs nav tiesības kad mēs kādu valsti izvēlamies, mēs nedrīkstam to darīt, un kas mums ir jādara, un tas ir, ko es mēģinu darīt ar četrām rekomendācijām, divas, kas ir konkrēts, specifisks šajā jautājumā, lūdzot, lai komisija rīkojās, un divas vispārīgas rekomendācijas, runājot par šo jautājumu visā savienībā, es esmu mēģinājis pieņemt, sasniegt līdzsvaru, bet es gaidīšu grozījumus no deputātiem, un es gribētu pateikties sekretārijātam un citiem kolēģiem, kas ir strādājuši šo gadu garumā, un paldies politiskiem padomdevējiem, un es gribētu to beigās arī pateikt. Referent Tavāriškungs Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Tātad mums ir jāpaziņo, kad ir termiņš grozījumiem, jo šis ir tikai ziņojuma projekts, un iesniegšanu grozījumiem ir 21. mājas 12. dienā. Tātad mums ir tagad slēg, aizslēgtām durvīm sēde ar AFCO, tā kā lūdzu tie, kas ne piedalīsies nākošajā sanāksmē, lūdzu atstājiet šīs telpas. Paldies!